Okay, colleagues. We've got to carry on the votes now. Kolēģi, turpināsim ar balsošanu. This is the draft. Ziņojuma projekts regulas priekšlikumā, ar ko paredz kopīgas noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgkavēšanos 261. Tā mēs pazīstam šo priekšlikumu. Vai esam gatavi ķerties pie darba? Labi. 180. grozījums. Par. Pret. Atturas noraidīts, 179. par, pret, atturas, pieņemts, 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, slēdzam balsošanu. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts, jebkurā gadījumā 25 pret 11. 181 un 22 ir identiski. Par, pret, atturas, noraidīts. 23. imko par pret apturas. Pārbaudīsim elektroniski, lai būtu ideja par balsotāju skaitu. Imko 23. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Slēdzam, beidzam balsot. Pieņemts. Tri, imko 24. Kas par? Pret. Atturas noraidīts, 182 par, pret, atturas, pārbaudīsim 182, sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par pret, atturas, pieņemts. 183. un imko 25 par, pret, atturas, pieņemts. Nākamie divi atkrīt. 23. grozījums no referenta par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur viens. Par, pret, atturas pieņemts. Otra, otrais kompromiss ārkārtas apstākļi par, pret, atturas pieņemts. Nu, īpaši neaizdrauj idejas par ārkārtas apstākļiem avio kontekstā, bet nu labi. 199. grozījums. 199 par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 206, 206 grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski 208 grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 207. par. Pret. Apturas. Noraidīts. 209. grozījums par. Pret. Apturas Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 208. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 210. 211. ir identiski par. Pret. Atturas. Noraidīts Pieņemts. 203. saka priekšsādātājs par, pret, atturas, pārbaudīsim 3, 213. grozījumu, sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 219. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 26. grozījums un 221. ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. 222. grozījums par, pret, apturas, noraidīts. 223. par, pret, apturas, pārbaudīsim elektroniski 223. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. 29. identiski par pret atturas pieņemts. Divsimt divdesmit astotais grozījums par pret atturas noraidīts. 230. par pret atturas noraidīts. 231. par pret atturas noraidīts. 232. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 232. sākam balsot. Manuprāt, pieņemts gan bet, nu, šķiet, ka darba vēl vēlāk pietiks. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 233. Par. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu. <laughs> Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 31 imko par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28. grozījums no referenta par pret, atturas, pieņemts. Imko 30 par, pret, atturas, noraidīts. 234 par, pret, atturas, pārbaudīsim 234, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Par. Nē, tas atkrīt. Tālāk. Regulas aptvērums. Kompromiss numur 5. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 239. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 239. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Yeah, it, it falls. Yeah, yeah. Yeah, try. Come to, come to your seat or Spiros' seat, yeah. Jā, ir iespējams ieņemt vietu blakus Spiros kungam. Laikfrīd kungs arī šķiet ir ieņēmis vietu. Jebkurā gadījumā pāriem pie nākamā 31. grozījums no referenta par pret atturas pieņemts. Nākamie atkrīt 241. grozījums divās daļās par pirmo daļu par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 241. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Balss skaits vienāds par un pret. Otrā daļa šķiet jābalso 242 par. Pret. Apturas pieņemts. 232 un 243 ir identiski par pret atturas pieņemts. 244. atkrīt, 245. arī, 33. 34. simko arī, 246 par pret atturas noraidīts, 247. par pret atturas noraidīts atturas Noraidīts. 248. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 249. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 260. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 260 elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 34. no referenta par, pret, atturas, pieņemts atkrīt un atkrīt. 261. grozījums. 261 par, pret, atturas, noraidīts. 262, 263 identiski par, pret, atturas, noraidīts. Imko 37 par, pret, atturas, pārbaudīsim lūdzu elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 268. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, manuprāt, pieņemts, bet sākam balsot par 268. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 267. par. Pret. Nu, pārbaudam 267. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. atkal 21 pret 21 noraidīts. 35. grozījums mutisks grozījums vai kādam ir iebildumi. Ja nē, tad balsojam par to, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 269. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudam elektroniski 269. grozījumu. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, imko 38 par, pret atturas noraidīts. 270. par pret atturas noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 288. atkrīt, 41. ir atsaukt, 287. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret pret, atturas, pieņemts. Imko 42 par, pret, atturas, noraidīts. 292 par, pret, atturas, noraidīts. 43 par, pret, atturas, pieņemts. 293. ir valodas grozījums, imko 43 par, pret, atturas, noraidīts, 294. par, pret, atturas, noraidīts, 295. par, pret, atturas, pārbaudam 295. lūdzu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Neizšķirts, norēdīs tātad. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45., 297., 298., 296. atkrīt. Imko 44 eh, un 45 par pret atturas pieņemts. 300. atkrīt 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 301. par pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts Pieņemts. Trīsimt trīsdesmit pirmais grozījums. Vai visi kolēģi jau sako? Tātad 331 par, pret, atturas, noraidīts, 332 par, pret, atturas, noraidīts, 333 par, pret, atturas, noraidīts. Imko 49 par, pret, atturas, pārbaudam imko 49, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Atkal noraidīts. Nešķirts balsu skaits. 334 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 335 par pret, atturas, noraidīts. Kompromiss numur 11 par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 352 par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. Imko 54 par pret atturas noraidīts. 361 par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim 361. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 53. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. Jo, nu, patiesībā neviens pat nepacēla roku. 53. grozījums. Sākam balsot. Piecdesmit trīs. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir pārliecināti, ka ir nobalsojuši? Ļoti labi, beidzam balsot. Pieņemts. 364. grozījums par pret atturas noraidīts. 368. par pret atturas noraidīts. 367. par pret pārbaudām 367. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 369. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 368. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 365. par. Pret. Atturas Pieņemts. Pārējie atkrīt. Pārējiem pie 372. grozījuma. Par, pret, atturas, noraidīts. 373. par, pret, atturas, noraidīts. 374. par, pret, atturas, noraidīts. 55. referenta par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 14 par, pret, atturas, pieņemts. Trīsimt astoņdesmit piektais grozījums par pret atturas noraidīts 61. grozījums imko par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 398. grozījums par pret atturas, pieņemts. 399. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 62. un 400. atkrīt. 63. Imko 63. Jau papildinājums par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas atturas noraidīts. 401 un 403 kopā par pret atturas. Pārbaudīsim lūdzu abu šos elektroniski sākam balsot. 401, 403. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 410 par, pret, atturas, noraidīts. 411. 411 par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam. Sākam balsot par 64. grozījumu. Vai visi nobalsījuši? Aldē viens par daudz. Paldies. Beidzam balsot. pieņemts. Ar knapu vairākumu, bet pieņemts. 412. grozījums. Kā papildinājums par, pret, atturas pieņemts. 65. no referenta. 411. netika pieņemts. Tātad balsojam par 65 par, pret, atturas, pieņemts, 66. par, pret, atturas, pieņemts, 413. par, pret, atturas, pieņemts, 414. par, pret, atturas, pieņemts, 415. par, pret, atturas, pieņemts, Pārbaudīsim elektroniski 415. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 67. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Abi divi nākamie atkrīt. 417. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 60, 418 par, pret, atturas, pārbaudīsim 418 elektronisko, lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 18 par, pret, atturas, pieņemts. 427, 428, 429, 430, imko 68 par, pret, atturas, pieņemts. 431 atkrīt, 69 imko par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, tīri, lai būtu iespējas. Imko 69 tātad. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 70 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 70 no referenta par. Pret. Atturas. Pieņemts. 432 par. Pret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 pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 20 par, pret, atturas, pieņemts. 445. par Michael. Mēģinam balsot. Tomēr 445 par pret atturas Pieņemts. 448 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss numur 21. Kolēģi, lūdzu. Compromise 21. Those in... 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas, pieņemts. 467. atkrīt, 663. par, pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. Nākamā lapuse. 454 par, pret, atturas pieņemts, 76 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, jo arī šobrīd o, kreisajā pusē neviens patiesībā nebalsoja. 78. grozījums. Sākam balsot jums jāizpalīdz arī man, saka priekšsādātājs, nevar nolasīt, ko domāt. 76. grozījums. Saīd, es domāju, ja paraudzīsieties uh, lapiņā, tad 76 nav ar mīnusu zīmi apzīmēts. Tas ir referenta grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. IMCO 76. Tur gan ir mīnus par, pret, atturas, noraidīts. 458 par, pret, atturas, pārbaudīsim 458 elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 459 par,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 pieņemts 464. par, pret, atturas, noraidīts 466. 468. grozījums par, pret, at, pārbaudīsim, pārbaudām 468 grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 483 kā papildinājums, kurš par 4, 8, 3 kā papildinājums, kurš par pret atturas norādīts. 84. kurš par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 4, 91 ar mutisku grozījumu numur 4. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsosim kopā ar mutisko. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 492 kā papildinājums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 81 imko, kurš par? Pret. Atturas norādīts. 494 nākamais, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 495, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 496, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 497, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 88. grozījums referents, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 500. kā papildinājums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 500. kurš, un atvainojos, sākam balsot. Vēl viss nav balsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. 82. Imko. Tas jebkurā gadījumā atkrīt. Četri deviņi deviņi nākamais. Nē, četri deviņi astoņi. Nē, tas atkrīt. Tātad 499 arī atkrīt. 89 ir nākamais. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 501. Kurš par? pret, atturas, pārbaudīsim 501. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 502. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 503. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 504. Kurš par? Pret atturas norādīts. 505. Kurš par? Pret atturas. Pārbaudīsim 505. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 506. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Imko 83. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 469. E, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Feiva. 90. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 508. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 509. ir papildinājums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 511. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 513. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 507. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 512. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 91. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 516. ir papildinājums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 517. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 518. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 519. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 519. Tagad 25. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Cik gan vēl ir lapas atlikušas šajā dokumentā? imko kā papildinājums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim, jo te bija balsojums no 3 līdz 2, tātad 86. kā papildinājums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 2, 4, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 87. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 525. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 526. papildinājums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 527. kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 528, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 529, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 904, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piecsimt trīsdesmitais un piecsimt trīsdesmit pirmais identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. kompromiss, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 27. kompromiss, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 541 un 542 identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 549 nākamais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais atkrīt. Tagad imko 90, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 98. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 98. lūdzu, sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. Mums ir jānobalso arī par IMCO 92. IMCO 92. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 555. papildinājums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 554. atkrīt. Notro daļu ietver 99. grozījums, kā šeit ir rakstīts. 99. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 556. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad 558. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 94. kā papildinājums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 28. kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Jā, šis kompromiss tiešām ir jauks. Simt septītais grozījums pie apsvērumiem. Labi, tātad 107. vai visi atrada? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 108. balsojums par daļām. Teksts bez šiem vārdiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad ar šiem vārdiem. Kurš par? Ar šiem vārdiem. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Tas bija 108. Tātad tika pieņemts ar vārdiem 111. kurš par pret atturas noraidīts 112. kurš par pret atturas pārbaudīsim 112. lūdzu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Kā gan tas notika? Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 113, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 115, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Imko 1. Atkrīt. Bet tas ir tikai kā papildinājums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 116. kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsimies 116, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 114 ir lingvistisks grozījums. 117 nākamais, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 119, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts Pārbaudīsim 119. Lūdzu, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 118, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 120, kurš par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim 120. sākam balsot. Lūdzu, turpinam darbu, vairs nav daudz atlicis. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Un norādīts. 121. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 122. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 123. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 123. lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 124. kurš par? Nē, tas atkrīt. Nu, jā, tāpēc, ka tas ir referenta. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Imko otrais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Imko 3, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Imko 4, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Sestais grozījums, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 1, 2, 5, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Motiskais grozījums numur 7, referenti iesniegs grozījums. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad balsosim, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kur mums tagad ir jābalso? 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 9 atkrīt. 135 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 136. atkrīt, 137. kā papildinājums. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 13. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 138. Kurš par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim 138. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 141, 142 identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Simt četrdesmit trešais. Kurš par? pret atturas noraidīts. Imko 11. kurš par pret atturas pieņemts. 145. kurš par pret atturas pārbaudīsim 145. lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 146. kurš par pret atturas pieņemts. 147. kurš par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 5. Vai ir kādi iebildumi? Nē, tad balsosim. Kurš par pret atturas pieņemts. Tagad imko 14. Kurš par pret atturas pieņemts atturas, noraidīts. 149. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 150. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 151. Kā papildinājums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 152. papildinājums, kurš par pret atturas pieņemts. Imko 15. kurš par pret, atturas, pieņemts. Imko 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 153. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 153. lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 154. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 117. imko, kurš par pret atturas noraidīts. Imko 18, kurš par pret atturas noraidīts. 16. kā papildinājums, kurš par pret atturas pieņemts. 155. kurš par pret atturas noraidīts. 157. kurš par pret atturas noraidīts. 158. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 159. atkrīt. Ak, nē, tas ir papildinājums. 159. ir papildinājums. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. atkrīt. Tie, tagad 160. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 161. Daļa no kompromisa. 162. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 163. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 164. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 165. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 168. un 167. identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 168. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 169. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 19. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 19. imko kā papildinājums, kurš par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 170. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 171. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Imko 20. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 172. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Imko 21. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 173. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 174. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 175. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 176. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 177. kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim 177. lūdzu sākam balsot. Paldies! Vēl visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 178. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār 3 pret, 1 atturējās. Tātad pieņemts. Tagad uh, likumdošanas priekšlikums, uh, normatīvā rezolūcija. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 37 pār 3 pret, eh, neviens nav atturējies, arī pieņemts. Sirsnīgi sveicam referentu. So, next item on... Nākamais darba kārtības punkts. Es zinu, ka visi paliks, lai par to klausītos. Ir Tore Molinosas konvencija. Mm, Startautiskā konvencija par zvejas kuģu drošumu noteikumu īstenošanu. Došu vārdu referentām Werneram Kūnam. Kolēģi, ja jūs dodaties prom, dariet to lūdzu klusu. Lūdzu, Kūna kungs, jums vārds. Paldies. Tātad šeit ir runa par nolīgumu, Keiptaunas nolīgumu, kas tika pieņemts 2012. gadā. Un Tā pamatā ir 1977. gada starptautiskā konvencija, kas tika pieņemta Tore Molinosā, un kur ir runa par zvejas kuģu drošumu. Tātad te ir runa par 24 metru gariem zvejas kuģiem, kuru garums ir vismaz 24 metri. Šais 1977. gadā šī konvencija tika pieņemta, pēc tam tā tika pielāgota svarīgākās sadaļas ir pārstrādātas, šeit ir iekļautas arī dažādas reģionālās vienošanās. Esam vienojušies par to, ka šeit zvejas kuģi, kuru garums ir vismaz 24 metri, uh, ir pakļauti Torimo Līnusas protokolam, taču šis protokols nekad nestājās spēkā, jo vajadzīgais eh, valstu skaits, kurai būtu vajadzējis ratificēt šo protokolu, netika sasniegts. Un tieši tāpēc Keiptaunā notika diplomātiska konference. Startautiskā jūrniecības organizācija mēģināja nodrošināt, lai šī stāšanās spēkā varētu notikt, Eh, tika pieņemta vienošanās, un, protams, ka jāpiezīmē, ka šeit ir runa par kuģu drošumu. Vai nu šeit ir runa par zvejas kuģiem, preču kuģiem, pasažieru kuģiem, te viss ir ļoti skaidri definēts. Bet eh, principā šeit ir runa par papildu drošības noteikumiem, kas eh, ir svarīgi zvejas kuģiem, jo tie strādā ļoti smagos un sarežģītos apstākļos. Keiptaunas 2012. gada nolīgums par 1993. gada protokola īstenošanu, tātad te ir runa par zvejas kuģu drošību, ir jau pietuvojies ļoti tuvu uh, apstiprināšanai Eiropas Savienībā ar direktīvu uh, kur ir runa par harmonizētiem noteikumiem zvejas kuģiem garumā līdz 24 metriem. Īstenoja tātad 1997. gadā, taču tāpat kā ļoti daudzās citās situācijās, Eiropas Savienība šeit nevar būt tiešā uh, vienošanās parakstītāja, tā nevar būt partneris šajā nolīgumā. Dalībvalstīm atsevišķi ir jāparaksta šī vienošanās, un dalībvalstis to var darīt tikai un vienīgi Eiropas Savienības interesēs. Pēc komisijas priekšlikuma var šādā veidā rīkoties, vai arī ir vajadzīga uh, Eiropas parlamenta piekrišana, vai arī ir vajadzīgs padomas pilnvarojums. Šis nolīgums tiek strukturēts tādā veidā, ka 12 mēnešus pēc dienas, kad tas ir stājies spēkā, tiek noteikti ierobežojumi, bet ir vajadzīgas vismaz 22 valstis, kurām ir jābūt uh, parakstījušām šo konvenciju. Savādāk mm, šis nolīgums nevar stāties spēkā. Un uh, tas attiecas arī uz um, minimālu zvejas skaitu. 3600 eh, kuģi. Eh, tagad eh, tās ir 15 valstis, arī kuģu skaits ir samazināts. Nolīkumam ir jā, jā, jā, jātiek parakstītam starptautiskā jūrniecības organizācijā. Šeit ir runa par tādu mazliet novēlotu pārstrādāšanu, Tagad dalību valstīm ir dota iespēja sniegt savu piekrišanu ar parakstīšanu, ratifikāciju vai iestāšanos. Tātad šie noteikumi attieksies uz jauniem kuģiem, uz tiem attieksies elastīgāki noteikumi, tiks vienkāršota šī akceptēšana, tas attieksies uz tehnisko aprīkojumu, kurš ir jāatjauno apmēram desmit gadu laikā. Tas pats attiecas arī uz glābšanas iekārtām, bet, protams, ka šeit ir arī dažādi starptautiskie noteikumi. Pastāv arī izņēmumi, kas eh, pārēdz iespējas trešajām valstīm, kas eh, pāraksta šos nolīgumus ar papildu paskaidrojumiem un kam uh, Eh, līdz ar to ir atšķirīga struktūra. Taču pēc tam eh, tas eh, būtu jāīsteno arī Eiropas Savienības tiesībās. Ir vajadzīgas šo ražojumu inspekcijas, ir vajadzīgas tehniskās starptautiskās certifikācijas zvejas kuģiem, kas arī tiek mainītas un pielāgotas. Šīs uzraudzības un inspekcijas tiek rīkotas Balstoties uz laika grafiku, šie starptautiskie noteikumi zvejas kuģiem ir ļoti svarīgi, jo eh, tieši šajā jomā notiek ļoti daudz eh, dažādu avāriju un negadījumu jūrā. Te ir runa par tūkstošiem cilvēku dzīvību, ko mēs varētu glābt. Tāpat tas arī attiecas uz 24 tūkstošiem cilvēku dzīvību. Eh, tik daudz cilvēku katru gadu iet bojā šādos negadījumos. Un, protams, tāpat arī ir jāņem vērā startautiskā satiksme. Eh, mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības vejas kuģiem šādā veidā varētu rasties eh, dažādas problēmas konkurencē. Vajadzētu nodrošināt, lai pēc iespējas vairākas valstis iestātos šajā nolīgumā, jo šādā veidā varētu izmainīt tehniskos noteikumus zvejas kuģiem, vadoties pēc eh, norādījumiem. Es varu tikai un vienīgi aicināt jūs atbalstīt šo dokumentu. Jums citu iespēju īstenībā nemaz nav, jo tas ir tāds izpildu akts. Jā, šeit ir runa par piekrišanas procedūru, tātad mēs vai sakām jā vai nē. Meisneris kundze lūdzu. Liels paldies! Berners Kūns ļoti labi visu paskaidroja. Pat tiešām pavisam dīvaini, ka tik ilgu laiku šis nolīgums jau pastāv, bet tas nevarēja stāties spēkā. Werner, jūs uh, apsolījāt, ka no sākuma vajadzēja uh, būt 15 eh, valstīm parakstījušām. Tātad pašlaik tās ir 22 valstis un arī kuģu skaits ir palielināts. Nu, it kā no vienas puses ir labi, jo tiek iesaistītas vairākas valstis. Mm, tāpat arī eh, šeit var nodrošināt daudz ātrāku parakstīšanu. Uzskatu, ka tas viss ir ļoti labi. Es varu vēl papildināt, ka tam vajadzētu attiekties arī uz tiem kuģiem, kas uh, iet eh, zem, zem cita karoga, nevis Eiropas Savienības karoga. Tātad šeit vajadzētu iekļaut arī tos kuģus, kas atrodas Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos. Jāsaka, ka uh, lielākā daļa kuģu, kas zvejo mūsu ūdeņos, ir īsāki nekā 24 metri, un Protams, būtu ļoti labi, ja šis nolīgums attiektos arī uz šādiem mazākiem zvejas kuģiem, kas īstenībā sastāda lielāko flotes daļu. Jebkurā gadījumā, eh, ja mēs varam pateikt tikai jā vai nē, tad mums noteikti vajadzētu teikt jā, jo drošība zvejas kuģiem ir jāuzlabo un galu galā beidzot pēc 20 gadiem vajadzētu tam visam stāties spēkā. Vai vēl kāds cits vēlas izteikties? Tad es došu vārdu komisijas pārstāvēja Bergas kundzei. Dem... Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos referentam un arī Eiropas parlamentam pateikties par ļoti ātro darbu pie šī jautājuma. Diplomātiskā konference notika 2012. gada oktobrī, komisijas priekšlikums tika iesniegts 2013. gada janvāra beigās. Dalību valstīm bija vajadzīgs mazliet laika, lai tās varētu vienoties par um, dažādiem paskaidrojumiem pie teksta. Sākumā mums vajadzēja tātad skatīties uz eh, tiem standartiem, kas bija iekļauti 1977. gada direktīvā. Ar šo vienošanos dalību valstis ir uzņemšās pienākumu uh, neizmantot izņēmumus, ko paredz Startautiskā jūrniecības organizācija. Līdz ar to, ja Eiropas parlaments sniegs savu eh, piekrišanu un eh, Tore Molīnosas protokols un Keiptons konvencija varēs stāties spēkā, tad startautiskā mērogā mēs varēsim arī nodrošināt Eiropas Savienības direktīvas īstenošanu gan e- Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos. Šādā veidā mēs būsim paaugstinājuši eh, drošību zvejskuģiem. Par to liels paldies parlamentam! Liels paldies! Grozījumi iesniegšanas termiņš 19. decembris, bet jāsaka, vienīgais grozījums, kas šeit ir iespējams, ir noraidīt. Tātad 19. ir termiņš un balsosim 21. janvārī. Tā ir piekrišanas procedūra, es jums atgādinu un paldies, Kūnu, un, un tagad Naīdis divpak un došu vārdu Broša kungam. Mēķi, lūdzu. Uh, Lielas paldies! Korīna Bortmēnkola diemžēl nevarēja ierasties. Viņa ir sagatavojusi savus ziņojumus. Tātad šeit pirmajā ziņojumā ir runa par iekšēju ūdens ceļu kuģiem. Es vēlētos atgādināt, ka šeit tiek izveidots fonds šķiet Te ir runa par 35 tūkstošiem, es atvainojos 35 miljoniem eiro, taču šo fonda, šī fonda piemērošana ir mazliet ierobežota, un tāpēc mēs arī aicinām paplašināt šī fonda izmantošanu, tā lai varētu to izmantot arī izglītības jomā, arī loģistikas jomā. Un, e, Komisija arī pateicas par šo priekšlikumu. Tāpat arī tiek pasvītrots, ka e, tā vēlas palikt pie principa, ka nevajadzētu šeit palielināt floti. Galu galā mums ir mm, jāmēģina atteikties no pagātnes politikas, kur šis fonds palīdzēja finansēt vecu kuģu aizstāšanu ar jauniem, un tā mērķis nebija palielināt kuģu skaitu, lai nebūtu pārāk liela kapacitāte. Uh, Otrajā ziņā par tehniskajiem noteikumiem tā atbalsta, eh, referenta atbalsta sadarbību eh, starp centrālo komisiju un eh, iekšējo ūdensceļu kuģu asociāciju. Šeit ir paredzēta tehnisko normu koordināciju, koordinācija, taču viņa nav pārliecināta, ka tikai ar šo ziņojumu to varētu panākt. Tehniskie pielikumi netiek pielāgoti ar vajadzīgajiem grozījumiem. Viņa vēlētos šos principus mazliet stiprināt. Viņa tomēr arī vēlas teikt, ka koordinācijas sanāksmēs tomēr tiek nodrošināts arī kaut kas labs. Piemēram, vakar mēs varējām nodrošināt ļoti ātru un labu procedūru. Uh, Un noteikti, ka pirms vēlēšanām tas ir ļoti būtiski. Tāpat arī nākotnē šajā jomā vajadzētu atcerēties, ka tas nedrīkstētu palikt tikai kaut kāds teorētisks jēdziens. Uh, vajadzētu šeit paredzēt, lai uh, visu var izlasīt visās valodās. Paldies. Paldies, Herzog kungs. Um, kolēģi un kolēģi. Paldies priekšsēdētāji. Attiecībā uz kapacitāti. Flotten anbelangt bin ich der ähm, selben Meinung wie die Berichterstatter. Mēs eh, neuzskatām tāpat kā referente nodarbinātības komitejā. Mēs eh, atbalstām. Schlagene Ausweitung. Mēs eh, atbalstām to, ka vajadzētu paplašināt regulas piemērošanu. Uh, Es arī uzskatu, ka ir vajadzīgs rezerves fonds šie 35 miljoni eiro. Vajadzētu to izmantot eh, visos eh, iespējamos veidos, vajadzētu šeit iesaistīt arī nodarbinātietos un vajadzētu arī nodrošināt, lai uzņēmumi no tā varētu gūt labumu. Tāpat arī es piekrītu, ka ir jāstieprina dažādi pasākumi, kas ir paredzēti EMPO ziņojumā. Te ir runa tātad par pensijām, par kvalifikācijām un uh, par to, kas attiecas uz izglītību. Vajadzētu šeit formāli iesaistīt sociālos partnerus šo līdzekļu piešķiršanā. Um, da, gibti... Par tehnisko daļu. Es uzskatu, ka ir apsveicumi, ka Eiropas komisijas noteiktie mērķi attiecībā uz tehnisko noteikumu harmonizāciju un uh, starptautiskās sadarbības stiprināšanu ir šeit iekļauti. Uh, standārtu harmonizācijai ir no, jānotiek speciālistu līmenī. Te es varu piekrist referentē. Tāpat arī šeit tiek minēts, ka centrālās komisijas darbs un iesaistītās komitejas darbs arī būtu jāprecizē, tātad kādā veidā šī sadarbība notiks. Tāpat arī mums kā parlamentāriešiem vajadzētu uh, pieturēties pie tā, ka mēs negrozām tehniskos pielikumus. Vajadzētu veidot ietvaru eh, attīstībai, lai varētu šie standarti attīstīties tālāk. Es eh, vēlētos runāt arī par pilnvarām Eiropas komisijai. Šeit ir runa par tehniskajiem mm, noteikumiem, kas arī ir jāpielāgo. Uzskatu, ka būs arī svarīgi domāt par vidēji drošu tehniku. Tas nozīmē, ka pavisam drīz vajadzētu domāt par dzinēju pārveidošanu, lai uh, emisijas būtu zemākas. Meisners kundze. Jā, liels paldies. Jā, uh, eh, Vortman Kola nevarēja ierasties, bet, protams, Maķie Grošu viņu var ļoti labi aizstāt. Uh, Ēnu referenti ir nodrošinājuši lielu vienprātību savā starpā. Protams, mēs vēlamies izvairīties no dubultu darba, mēs vēlamies iestāties par harmonizāciju, mēs vēlamies sniegt pakāpojumu iekšēju ūdensceļu kuģiem, nodrošinot salīdzināmus standartus. Tas ir, nu, pilnīgi saprātīgi, un tā ir šī pirmā daļa. Par otro daļu, šie 35 miljoni eiro, uzskatu, ka nav saprātīgi, ka mēs nevaram tagad šos līdzekļus tā kā pastiept tālāk, lai tie varētu tikt izmantoti. Pašlaik to nevar darīt, jo noteikumi vienkārši neatbilda vajadzībām. To noteikti vajadzētu mainīt. Šeit ir runa par nozari, kuru var attīstīt eh, daudz plašāk. Mēs vēlamies galu galā izmantot ne tikai ceļus, bet arī citus transporta veidus, un te nav runa tikai par dzelzceļu, bet varētu izmantot arī iekšējos ūdens ceļus. Tieši tāpēc mums vajadzētu paskatīties, ko tad šeit mēs varam izmantot. Mani, protams, ļoti interesē LNG. Mēs Eh, nesen runājām par infrastruktūru alternatīvām enerģijām un iespējams, ka ja mēs izmainītu šos noteikumus, varbūt mēs varētu šo naudu izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, LNG, un iespējams, ka tas dotu arī kaut kādu labumu videi. Uzskatu, ka būtu ļoti labi, ja mēs šādā veidā varētu rīkoties. Tāpat arī mums vajadzētu pārbaudīt, vai mēs eh, panāksim. Uh, uh, nodrošinām, lai varētu gūt labumu arī EIB šīs projektu obligācijas. Līdz šim mums nav nekādu, nekādas pieredzes ar projektu obligācijām. Līdz šim mums ir bieži pilotu projekti, mēs nevaram pierādīt, ka tas vispār funkcionē, bet varbūt šī ir vieta, kur mēs to varētu darīt. Protams, ka iekšējie ūdens ceļi ir ļoti piemēroti arī preču pārvadājumiem, tātad tos var izmantot eh, preču loģistikā. Uh, Referente jau arī teica, ka e, tā piekrītam, ka šeit ir runa par divām atsevišķām likumdošanas iniciatīvām. Tas nozīmē, ka mēs varam arī kā politiķi paust savu viedokli. Šķiet, ka mēs gatavosim arī rezolūciju, kas plenārsēdē nokļūs, rezu, e, nokļūs februārī. Uzskatu, ka šie priekšlikumi ir ļoti labi un ļoti labi, ka mēs pie tā strādājam. Vandālena kungs. Dank u wel, voorzitter. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums iesaistā no diviem aspektiem. No vienas puses pēc eh, dažādiem tiesu darbiem eh, starp eh, Centrālo Rēnas komisiju un nu, dalībvalstīm ir ļoti labi, ka mēs tagad sākam harmoniskāku ceļu. Un mums arī vajadzētu saglabāt šo ideju par flotas kapacitātes ierobežojumu. No vienas puses ir jaudas darbi, no otras puses ir flotas skaits. Un mēs esam izpētījuši arī Baltās grāmatas saturu un atbalstam arī to, ka ir svarīgi tālāk attīstīt iekšējo ūdensceļu attīstību, bet mēs runājam šeit par 36 miljoniem eiro. Tā ir milzīga summa. No vienas puses mēs zinām, ka šī nauda ir domāta šo jautājumu risināšanai, bet vai nepieciešams tik briesmīgi lielu kuģu skaitu sagriezt lūžņos, lai atrisinātu šo jautājumu? mums ir nepieciešams atbalstīt citādā veidā no budžeta iekšējo eh, šo te navigāciju. Uh, kuģu sagriešana uh, vai arī jaudas palielināšana, dzinēju uzlabošana no otras puses. Um, mums jau tā ir atsevišķi rādītāji, kas uh, pārsniedz atsevišķu dalību valstu iespējas. Un jāsaka, ļoti bieži šie papīri kalni nepalīdz, nepalīdz atrisināt konkrētās navigācijas problēmas. Paldies. Steinruks kundze no Empel komitejas lūdzu Juta. Vielen herzlichen Dank. Liels paldies, ka jūs uh, man esat devuši iespēju par Eh, šo manu atzinumu, ko tikko sagatavoju nodarbinātības komitejā, šeit mazliet izteikties. Arī es atbalstu komisijas priekšlikumu, un tieši eh, š, mums nodarbinātības komitejai svarīgajās daļās ar kūģu savienībām un arī ar adotbiedrībām esmu vedusi konsultācijas, un kopumā visi uzskata, ka šis priekšlikums ir labs. Ir svarīgi, lai šie 35 miljoni eiro, kas ir paredzēti mm, fondā, eh, tiktu izmantoti Uh, vajadzīgajā veidā, lai tiktu nodrošināti vajadzīgie nosacījumi šo, šo līdzekļu izmantošanai. Ir pagājis jau diezgan ilgs laiks, kopš 1999. gada šie līdzekļi nav tikuši izmantoti pilnā apmērā. Mans priekšlikums būtu uh, nodrošināt tādus formulējumus, kas nāktu par labu nodarbinātājiem un arī pašiem uzņēmējiem, kas darbojas šajā nozarē. Tātad te ir runa par kuģu flotes modernizāciju un jo īpaši vajadzētu domāt par nodevināto profesionālās situācijas uzlabošanu. Tāpat arī vajadzētu uh, paredzēt uh, ātrāku aiziešanu pensijā, uh, tehnisko modernizāciju, lai nodrošinātu lielāku drošumu un arī ekoloģisko labumu. Tāpat arī vajadzētu domāt, lai apkalpes locekļi tiktu uh, nodrošināt ar vajadzīgajām kvalifikācijām. Tātad šeit ir runa par um, kūģu um, modernizāciju un telpas samazināšanu. Tas attiecas arī uz informācijas sniegšanu, jo īpaši par um, iespēju iet pensijā ātrāk un par uh, iespēju iegūt citu kvalifikāciju. Tāpat uh, te ir jāiesaista uh, gan asociācijas, gan nodarbināto asociācijas ir jānodrošina vajadzīgā sadarbība ar pensiju fondiem un ir jānodrošina arī vajadzīgie informatīvie materiāli, kas varbūt ir jāpārstrādā. Tieši tāpēc eh, ir jādara viss, lai šī nauda tiktu izmantota par labu nodarbinātājiem un eh, kuģu asociācijām. Es uzskatu, ka oficiāli vajadzētu iesaistīt arī sociālos partnerus, uh, lai tie iesaistītos līdzekļu sadalē. Tātad šeit ir runa gan par uzņēmumu, gan par nodarbināto pārstāvjiem, kas šo situāciju pārzina vislabāk. Tieši tāpēc esmu ieteikusi dažādus grozījumus. Pirmajā pāntā es vēlos, lai dalību valstis kopā ar sociālajiem partneriem veiktu vajadzīgos pasākumus Eh, pirmajā ievilkumā es tāpat arī gribu paredzēt iespēju sniegt informāciju par kvalifikācijas maiņu vai arī par uh, pensionēšanos. Otrajā ievilkumā es vēlos arī norādīt, ka šeit ir jāparedz iespēja arī apkalpes locekļiem ne tikai mainīt kvalifikāciju, bet arī iet pensijā ātrāk. Komisija jau to ir paredzējusi uzņēmumiem. Es uzskatu, ka mums šeit vajadzētu padomāt arī par apkāpes locekļiem. Trešais. Um, es šeit uh, gribētu runāt par visiem apkāpes locekļiem, gan par uzņēmumiem, gan par nodarbinātājiem, kam ir vajadzīga labāka kvalifikācija. Ceturtais. Šeit es gribu iekļaut arī iekšējo kuģu. Uh, nodarbinātos. Pie sociālajiem partneriem tos esmu pieminējusi ļoti konkrēti. Iespējas jēdziens organizācijas man šķiet par uh, vispārīgu. Sociālajie partneri no vienas puses atzīst tikai tādas um, profesionālas savienības, kurām ir vajadzīgā pieredze šajā nozarē. Un piektais - darba apstākļu uzlabošana. Uh, Te vajadzētu paredzēt arī veselības aizsardzības uzlabošanu darba vietā. Komisija iespējams eh, to ir tā domājusi, bet eh, nav uzrakstījusi. Tieši tāpēc es šeit eh, iestājos par skaidru formulējumu. Tik tā viss. Paldies! Paldies! Komisijas pārstāv. Vai Van Degen kungs lūdzu īsi, jo es gribu arī izrunāt par Liberatska ziņojumu. Pēc tam ministra kungs nedaudz ātrāk var atnāks. Lūdzu, man, man Nēgen kungs. Thank you very much. Uh... Paldies. Priekšsēdētāji arī es gribētu pateikties referentiem gan no transporta komitejas, gan no nodarbinātības komitejas. Visiem referentiem paldies par šī projekta izstrādāšanu un sagatavošanu. mēs esam ļoti apmierināti. Mums patīk arī galvenie akcenti, kas ir eh, ziņojumā. Tas ir atbalstošs teksts komisijas priekšlikumam. Un runājot par floti, flotes jaudu, mēs gribētu norādīt ka šī ziņojuma mērķis ir atbrīvot uh, šo finansējumu. Finansējums šis ir bijis uh, domāts mērķi, bet nav izmantots. Tāpēc mēs atbalstam parlamenta priekšlikumu. Uh, šis priekšlikums iet iespēju izmantošanas un paplašināšanas virzienā, bet arī ņemot vērā to, ka būs grozījumi, un to ir diezgan daudz, jo tagad varētu būt tāds risks, ka tas priekšlikums pagriežās pretējā virzienā, tāpēc mēs labprāt diskutēsim par šiem jautājumiem un arī par iespējām eh, novērst šādu situāciju, ka ir atkal kaut kādi ierobežojumi vai papildus logi fonda naudas izmantošanai. Tālāk priekšlikums par tehniskām prasībām arī šeit Mēs atbalstam principā galvenās līnijās eh, parlamenta nostāju. Mums ir tomēr neliels bažas par, par ziņošanas prasībām, par noteiktiem nosacījumiem šai ziņā. Gribētu vērst jūs uzmanību, ka naidas komunikācija komisija jau ir paredzējusi izstrādāt progresa ziņojumu, un mēs uzskatām, ka atsevišķi ziņošanas aspekti būtu jau iekļaujami progresa ziņojumā, naides sistēma, un nevajadzētu izstrādāt vai pieprasīt kaut kāds atsevišķi ziņojums atskaits attiecībā uz tehnisko direktīvu un tās īstenošanu. Tad vēl viens aspekts. Ir skaidrs, ka tehniskās prasības un standarti kuģiem nepārtraukti attīstās, un tāpēc Mēs uzskatām, ka būtu pareizi, ja komisija iegūtu mm, eh, šīs deleģētās pilnvaras uz nenoteiktu laiku, lai mēs varētu strādāt līdz tekus evolūcijas tempam. Paldies! Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 15. janvārs. Un 20. februārī balsosim. Es zinu, ka Groša kungs pierakstīs un visu pavēstīs Vortman Kolbs kundzi. Es domāju, ka mēs varētu ļoti ātri izskatīt arī komplekso ceļojumu direktīvu. Liberatska kungs ir uh, referents. Bet mums būs prezentos pārstāvs, kurš varētu ātri izteikties, Liberatska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu izmantot šo iespēju un sveikt ministru kungu mūsu vidu. Un tāpēc izteikšos ļoti īsi. Jā, tiešām šī regula ļoti vajadzīga, jo ir bijusi direktīva, tā ir izstrādāta 90. gados, un tagad viss ir mainījies, tehnoloģijas, cibertehnoloģijas, viss pasaulī mainīsies, tāpēc ir jāmaina šis dokuments. Un otrkārt, mēs gribam arī labāk rūpēties par mūsu klientiem, tie, kas ceļo. Uh, Mēs gribam, lai būtu ceļojumu firmu atbildība. Klientam ir jāzina, ka ir kāds, kas ir atbildīgs par viņu drošību. Un um, šiem ceļotājiem būtu jāsaprota, vai tas ir pakešs ceļojums, vai komplicēts ceļojums, vai kāds tas ir ceļojums, un kas ir atbildīgs par to. Arī pārvadātāju atbildība ir atrunāta, un krāvas pārvadājuma atbildība arī. Uh, Un tas ir noteikti jāizcer šodien. Šodien mēs runājam par gaisa transportu pakalpojumiem, un tagad mums ir paketi, kas attiecās uz turismu pakalpojumiem. Turisms un transports, šie divi produkti iet roku rokā, un mēs domājam strādāt ar grozīmiem, lai stiprinātu šo tekstu. Tagad ir ļoti saulaicīgs šis brīdis, un ļoti nu, runāt šiem jautājumiem, ceru, ka klienti mums pateiks. Eh, Kristīna ir vienīgā, kas ir šeit. Jā, pavisam īsi es pastāstīšu uh, referentam, ar ko es domāju. Jā, protams, ir ļoti labi, ka mums ir šāds piedāvājums, jo tas uh, attiecas arī ļoti labi uz šiem lid sabiedrību piedāvājumiem par kompleksiem ceļojumiem. Es uzskatu, ka mums šeit vajadzētu paskatīties, vai uh, Eh, šīs priekšlikums atbilst uzņēmējdarbības realitātei attiecībā uz laika grafiku, un tāpat arī vai tas nāk par labu patērētājiem. Tāpat arī kā tas izskatās attiecībā uz turismu pakalpojumiem procentuālā ziņā. Tie tikai pāris punkti, un es domāju, ka mēs varam eh, vēlāk par to apspriesties, bet Lietuvas prezidentūra taču ir klāt, mums vajadzētu tomēr to ņemt vērā. Komisijas pārstāvi lūdzu ļoti īsti tikai. Liels paldies priekšsēdētāji. Mēs gribētu arī pateikties eh, referentam eh, par šo ziņojumu. Eh, ir ļoti liels laikspiediens, bet mēs gribētu arī pateikt, ka mums ir dažas bažas, jo īpaši par grozījumiem, kas ir paredzēti iesniegšanai. Un gribētu vērst uzmanību uz to, ka harmonizācijas līmenis, ko piedāvā, ir minimāls. M minimāla harmonizācija. E, šeit tiek ignorēt noteikti iekšējā tirgus aspekti. Tad vēl ir bāžas par darbības jomu. Mēs uzskatām, ka e, šīs kompleksos ceļojumu noteikumu aptvērums ir diezgan sašaurināts. Un ar šo ceļojumu, ar īpašo palīdzību arī šeit ir tāda eh, darbības joma, ka ļoti daudzi šādi atbalstāmie ceļojumi nebūs ietverti darbības jomā vairāk. Un tā ir baža. Tāpat laikā atkal runājot par šo aptverumu, mēs uzskatām, ka atsevišķi operatori, kas ir ielikti iekšā apvērumā, tie izjutīs tādu papildu slogu, un rezultātā tas varētu novest pie tādas situācijas, kā Daudzie operatori vairs nepiedāvās kompleksos ceļojumus, rezultātā būs arī mazāka patērētāja aizsardzība. Šeit ir tāds viens piemērs, šeit ir grozījums par atbildību, vai vairāk pat grozījumu tiek piedāvāts, ka visas dalība valstis ieviešu kopīgu atbildību. Tas noteikti izraisīs izmaksu pieaugumu uzņēmumiem, ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas ceļojuma sektora. Arī esam skeptiski par noteiktām atsevišķām izmaiņām attiecībā uz bankrota aizsardz, pret bankrota aizsardzības režīmu un arī komisija ar nolūku nepiedāvāja iestrādāt normas par atsevišķiem pakalpojumiem, atsevišķi ņemtiem, izolētiem pakalpojumiem, un loģika šeit ir tāda, tā īstenībā ir izskaidrota paziņojumā, kas iet kopā ar priekšlikumu. Mēs esam satraukušies, ka atsevišķi jautājumi, kas saistīti ar patērētāju tiesību direktīvu, tiks atvērti atkal no jauna un e, esam nedaudz par to noraizējušies par šādu iespēju. Nu, tagad mēs uzskatām, ka šo priekšlikumu varētu mēs arī uzlabot zināmos elementos, un mēs noteikti gribam sadarboties ar parlamentu šajā procesā, iesaistot visas komitejas, gribam panākt vislabāko rezultātu, kas būtu vispiemērotākais mūsu pilsoņiem. Liels paldies! Paldies, eh, Degrandes kungs, vai jūs arī gribat kaut ko teikt? Es gan būtu ļoti pateicīgs, ka jūs izteiktos ārkārtīgi īsi. Mm, jūs esat ēnu referents, un tomēr jums ir tiesības izteikties ministrs gan gaida. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka ministrs gaida, bet mēs arī ļoti esam nodarbināti ar saviem darbiem un mums ir nepieciešams arī izskatīt savus jautājumus. Jebkurā gadījumā centīšos izteikties pēc iespējas koncentrētāk. Šis priešlikums bija ļoti nepieciešams, jo internets ir izraisījis revolūciju arī šajā sektorā. Un ir tāda, tāda sadursme starp patērētāju interesēm un šodien no rīta mēs runājām par, par patērētāju tiesībām. Šeit varētu nu, būt pretruns. Dažkārt internetā nopērk kaut ko ceļojumu pakalpojumu un nav pietiekams caurskatāmība. Cilvēks nesaprot, ko viņš konkrēti ir nopircis, kas tur ir iekšā. Un rodas tāda tā kā pretruna vai sadursme starp uh, to, kāds pakalpojums tiek piedāvāts un tas, no otras puses, kāda, kāds ir patērētāja viedoklis, ko viņš domā, ko viņš ir nopircis un mums ir jātiek galā ar šo neskaidrību. Un tāpēc komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi saulēcīgs un ļoti pareizs. Šeit notiek vērts likumdošanas aktualizācija. Un es domāju, ka referents darbojas uh, pārreizi. Es zinu, ka rīt ir termiņš iesniegt grozījumus, bet eh, tomēr mums ir jācenšas precizēt šo eh, priekšlikumu, cik iespējams tas, eh, cik cāli tas ir iespējams. Man ir divi komentāri par definīcijām, piemēram, šīs te atbalstītais ceļojums, assisted travel. Mm, mm, Liberatska kungs ir centies to precizēt, mēs arī strādājam tādā virzienā. Otrs jautājums ir par atbildību. Mēs piekrītam referentam. Mums ir nepieciešams, lai būtu tāda solidāra atbildība. Mēs nevaram pieļaut nekādu sui generis interpretāciju. Mums ir jābūt skaidriem, kam ir atbildība, ja kaut kas notiek, kas ir atbildīgs lai patērētiem nevajadzētu staigāt no iestādes uz iestādi vai ķerstīt dažādus uzņēmumus, lai būtu skaidrs, saprotams, kur ir jāgriežas, ja rodas kāda problēma un jāsaskaņo ar mūsdienu situāciju. Lai kompānijām būtu skaidrs, ko viņi piedāvā, skaidri noteikti līgumi pastāv un arī e, pilsoņi pircēs saprot, kādu veidu pakalpojumu viņi saņem saskaņā ar noslēgto līgumu. Dažreiz e, uzskatām, ka tas būs labāk. Tātad 18. decembris 4. ir termiņš. Es zinu, ka laika nav daudz, bet tomēr tas mums jādara, lai mēs varētu saskaņot darbus ar IMCO komiteju. Un tad mēs 21. janvārī komitejā um, balsosim. Paldies Gesīnī, paldies De Grandisam par īsumu un koncentrētību. Un pēdējais punkts - Lietuvas transporta un sakara ministra Rimantas Nikievičus noslēguma piezīmes. Lūdzu. Poņa pirmininkē gerbamieji nariai. Priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir tiešām liels prieks pie jums atgriezties. Nu, un prieks, ka var to darīt tagad mūsu prezidentūras beigās. Nu, un gribētu ar jums pārrunāt Lietuvas panākto progresu pēdējo sešu mēnešu laikā. Tad, kad ierados pie jums jūlijā, Tad es jūs iepazīstināju ar prezidentūras programmu 2013. gada otrajai pusē. Un toreiz es jums solīju, ka Lietuva mēģinās nodrošināt veiksmīgu un pēctecīgu likumdošanas procedūru, kuras mērķis būtu nodrošināt tādu godīgu, taisnīgu vidutāju, un solīja, ka mēs mēģināsim veidot atvērtu Eiropu, Eiropu, kas attīstās, Eiropu, uz kuru var paļauties. Tad, kad es jūs iepazīstināju ar mūsu darbu programmu, toreiz arī norādīju, ka īstenojot šos mērķus transporta jomā, Lietuva īpašu uzmanību pievērsīs tehnoloģiju attīstībām, vidē draudzīgiem transporta un infrastruktūras tīkliem un vienotas Eiropas Savienības transporta telpas. Es runāju arī par transporta līdzekļu drošību un um, sasaisti starp mūsu un trešo valstu transporta tīkliem. Un pirms sāku jums klāstīt uh, mūsu panākto progresu, sākumā gribētu pateikties sirsnīgi kolēģiem par, uh, no padomes par sadarbību. Un esmu tiešām arī jums, Brain, pateicīgs. Un pateicīgs visai jūsu komiteju kopumā par ļoti konstruktīvu, efektīvu un visiem izdevīgu sadarbību jau kopš paša mūsu prezidentūras sākuma. Man jāsaka, tas um, tiešām kalpoja par ļoti labu piemēru, kā nodarboties ar politisko vadību. Gribētu pateikties arī referentiem, ar kuriem esam sastrādājuši pēdējo sešu mēnešu laikā. Liels paldies Kūna kungam, Seņevas kundzei, Tomasa kungam, Kīzam Teiloram, Dominika Rikē kungam un arī Devirakas kundzei. Esmu pateicīgs arī Jānu referentiem un noteikti, jā, vēlreiz paldies jums priekšsēdētāju. Sākumā runāšu par kopējo pieeju direktīvai par alternatīvo Uh, degvielu infrastruktūru, kas tika apstiprināta transporta padomē 5. decembrī. Kā jūs zināt, tad šīs direktīvas mērķis ir mazināt mūsu atkarību un paļaušanos no naftas, um, veicināt vides tīrību un veicināt mūsu konkurētspēju. Lietuvas prezidentūra ir darījusi visu, visu, kas tās spēkos, lai panāktu vienošanos. Un tas bija arī vien, šis jautājums bija viens no mūsu prezidentūras prioritātēm. Mūsuprāt, šī iniciatīva kalpo par pamatu ilgtspējīgai un Eiropas, efektīvai Eiropas Savienības transporta nozarei. Tādēļ pēc vienošanās par kopējo pieeju mēs turpinām darbu, lai nonāktu pie gala vienošanās. Un šodien esam noturējuši pirmo sanāksmi ar Karlov Danza referentu, mēs esam noturējuši viedokļu apmaiņu un mums bija arī iespēja iepazīstināt viņu ar mūsu argumentiem. Es patiem, patiešām uzskatu, ka Grieķija, mūsu trio partneris, kas pārņems prezidentūras lomu nākamā gada janvārī, ka viņiem būs tāds solīts pamats, uh, balstoties kura turpināt sarunas ar Eiropas parlamentu. Un mēs arī darījām visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā attiecībā uz GNSS aģentūras regulu. Tās mērķis ir nodrošināt satelīta navigācijas sistēmu drošību Eiropā. Turklāt vēlētos arī atzīmēt, ka šodien vispārējo lietu padomē tika apstiprināta vispārējā pieeja direktīvai, ar ko veido satvaru jūras telpiskajai plānošanai. Tā kalpos par pamatu efektīvai jūras telpiskajai plānošanai, saistībā ar dažādām nozarēm, kā piemēram um, enerģētika, transports Padomē notika ļoti dzīvīgas diskusijas par šiem jautājumiem, un, manuprāt, panāktā vienošanās nosūta ļoti labu signālu arī Eiropas parlamentam. Signāls ir tāds, ka padomē ir gatava ķerties pie sarunām. Mēs esam patiešām priecīgi par to, ka dzelzceļa nozarē savukārt oktobra padomē mums izdevās vienoties par kopējo pieeju attiecībā uz Eiropas dzelzceļa drošības direktīvas pamatdirektīvu kas ir daļa no 4. dzelzceļa pakotnes. Lietuva turpinās diskusijas uh, padomē par 4. dzelzceļa pakotni, un decembra beigās mēs nāksim klajā ar ziņ progresa ziņojumu attiecībā uz Eiropas uh, dzelzceļa aģentūras izveidu. Esmu pārliecināts, ka mūsu panāktais progress ļaus turpmākajām prezidentūrām turpināt sarunas par šo dosjē, kas attiec uz ceļu sauszemes transportu. Šeit gribētu minēt um, tehniskās, tehnisko apskašu pakotni. Šajā jautājumā esam cieši sadarbojušies ar Eiropas parlamentu un vienošanās par periodiskajām tehniskajām pārbaudēm, kā arī pārbaudēm uz ceļa komerc transportam un arī uh, transporta līdzekļu dokumentu reģistrācija. Visi šie elementi ir svarīgs solis uz priekšu, kas mums ļaus nodrošināt minimālus drošības standartus sauszemes transporta līdzekļiem Eiropā. Sarunas par šo dosē tiešām nebija vieglas, un esmu ļoti pateicīgs visiem trim referentiem, jo īpaši jums, Brian, par konstruktīvo pieeju sadarbībā ar padomu. Pēdējo sešu mēnešu laikā Lietuva ir ļoti smagi strādājusi, lai mums izdotos panākt progresu padomes sarunās attiecībā uz uh, dažādiem priekšlikumiem, kas nodrošina uh, tātad paplašināts pasažieru tiesības, kā piemēram piekļuva informācija, adekvāta kompensācija par aizkavētiem vai atceltiem lidojumiem un uh, saistībā ar atteikumu pasažierim iekļūt lidmašīnā. Varbūt atcerēsieties, ka sākotnēji mūsu mēģis bija vienoties par kopējo pieeju decembra padomē. Tomēr mums nācās atzīt, ka padomē nepieciešams papildus laiks Laiks ir nepieciešams, lai pārunātu dažādus priekšlikuma aspektus, juridiskos aspektus, kā piemēram atbilstība Monreāls konvencijai un kā, šo, kā šos tiesību aktus varēs piemērot trešās valsts. Jāsaka, šis priekšlikums tīri politiski ir būtisks visai Eiropas Savienībai, jo tā mērķis ir nodrošināt gaisa satiksmes pasažieru tiesību aizsardzību, un tajā pašā laikā mums ir arī jāatceras, ka šis priekšlikums uh, ka tam būs ļoti liela finanšu ietekme gaisa satiksmes pārvadātājiem. Tādēļ mums ir jāpanāk pareizs risinājums jau no paša sākuma. Lietuva ir izstrādājusi visaptvarošu progresa ziņojumu, ar to iepazīstinājām ministrus decembra padomē, un diskusijas noteikti turpināsies arī ekspertu līmenī. Kas attiec uz gaisa satiksmi, tad šajā jomā gribētu minēt arī vienošanos, ko panācām ar parlamentu par regulu, par ziņošanu par uh, atgadījumiem civilajā aviācijā. Esmu patiešām apmierināts ar panākto rezultātu, jo mēs visi saprotam, cik ļoti svarīgi ir nodrošināt drošību aviācijas jomā. Gribētu pateikties referentei Kristīne de Vrijak un arī Jānu referentiem par lielisko sadarbību mūsu vidu. Turklāt vēlētos arī norādīt uz to, ka tika uzsākta konsultācija procedūra ar Eiropas parlamentu, tomēr tajā pašā laikā padome ir piekritusi un vienojusies par kopējo pieeju sesar. Padome noteikti izskatīs arī parlamenta priekšlikums, pirms padomas līmenī tiks pieņemts gala lēmums. Turklāt vēlētos arī atzīmēt, ka padome vēlas panākt vienošanos otrajā lasīmā ar Eiropas parlamentu Un tādēļ esam sākuši jau strādāt pie trokšņa regulas. Šis ir viens no jautājumiem, kas ir iekļauts lidostu tiesību aktu kopumā. Darba grupa ir nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu dokumentu, un Grieķijas prez prezidentūra noteikti šo darbu turpinās. Mēs patiešām ceram, ka mums izdosies pabeigt darbu pie šī dosē līdz parlamenta sasaukuma beigām. Kas attiec uz jūras transportu, Tad šeit mēs esam apstiprinājuši vispārējo pieeju regulai par EMSA darbību finansējumu. Un sarunas ar parlamentu šajā jautājumā bija ļoti pozitīvas saistībā ar vairākiem elementiem, un tas mums norāda, ka visticamāk būtu iespējams panākt agrīnu vienošanos pavisam jau drīz. Un esmu tiešām pateicīgs referentam Keith Taylor kungam, un paldies arī jūs, jums priekšsādātāji par sniegto ieguldījumu. Paldies, ka um, esat mēģinājuši panākt uh, vienošanos par šo ļoti sensitīvo jautājumu, un es tiešām domāju, ka panāksim vienošanos pavisam drīz. Priekšsēdētāji gribētu arī izmantot šo iespēju un pieminēt vēl vairākus um, svarīgus pasākumus, ko organizē Lietuvas prezidentūra. Mēs noturējām neformālu transporta padomi Viļņā 16. septembrī. Tās nosaukums bija Vienotas Eiropas debesis, nākotnes vīzija. Šajā padomē tika pārunāts panāktais progress ceļā uz vienoto um, Eiropas Savienības gaisa telpu, runājam par tālākiem pasākumiem, un Eiropas Savienības transporta ministri, uh, parlamenta deputāti, gaisa pārvadātāju pārstāvji un navigācijas pakalpojumu sniedzēji uh, pārunāja kopīgi progresu, veidojot vienoto Eiropas Savienības gaisa telpu, un tika uzsvērts tas, ka ir nepieciešams pātrināt Eiropas Savienības gaisa satiksmes kontroļu modernizāciju. Ministri pauda atbalstu vienoto debesu iniciatīvai un norādīja, ka mūsu mērķi nav mainījušies. Ir jānodrošina paaugstināts uh, drošības līmenis pārlidojumos, jāveicina gaisa telpas kapacitāte, jāpazemina navigācijas izmaksas un jāmazina kaitīgais piesārņojums un tā sekas, ko rada gaisa satiksme videi. Turklāt esam noturējuši arī transporta ministru sanāksmi austrumu partnerības ietveros, Šī sanāksme notika 9. oktobrī Luksemburgā. Tur dalību valstu un austrumu partnerības valstu ministri pauda savu atbalstu kopīgai deklarācijai par nākotnes sadarbību ar austrumu partnerības valstīm. Un apstiprinājām arī transporta infrastruktūras tīklu austrumu partnerības kontekstā, kas definē lielākos um, tādus sasaistes punktus starp Eiropas Savienību un tās kaimiņu valstīm. Šis tīkls kalpos par daļu no mūsu nākotnes ilgtermiņa plāniem sadarbībā ar šīm valstīm. Ministri arī apstiprināja prioritāšu sarakstu, uh, Uh, attiecībā uz infrastruktūras projektiem ar sešām partneru valstīm. Šie projekti tiks īstenoti nākotnē, un tas tiks darīts izmantojot starptautisko finanšu iestāžu izsniegtus aizdevumus. Ministri arī apstiprināja deklarāciju, kurā komisija tiek aicināta iekļaut arī reģionālo, aust, reģionālo austrumu partnerības transporta tīklu, iekļaut to TNT vadlīniju regulas sarakstā. Šim tīklam vajadzētu kalpot par TNT paplašināšanos um, sadarbībā ar mūsu austrumu partnerības kaimiņu valstīm. Austrumu partnerības samits, kas notika Viļņā 20, 20, 20. novembrī, tajā tika uzsvērts tas, ka transporta nozare ir tiešām būtisks elements mūsu nākotnes sadarbībai starp Eiropas Savienību un Eiropas Savienības partneru valstīm. Priekšsēdētāji, kungs, prezidentūra Eiropas Savienības padomē ir bijis mums milzu izaicinājums, jo īpaši paturot prātā milzīgo dosie skaitu, ar kuriem esam strādājuši. Tomēr bijām gatavi cīnīties ar šo izaicinājumu, lai panāktu reālas izmaiņas transporta nozarē. Un šodien, runājot jūs priekšā, varu ar skaidru sirdi teikt, ka esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu progresu pie ļoti svarīgiem aktuāliem jautājumiem un lai tai pašā laikā nodrošinātu arī vienprātību. Nobeigumā gribētu vēlreiz pateikties transporta komitejai. Paldies personīgi jums, Brian, par konstruktīvo un auglīgo sadarbību mūsu vidū, kas mums ir ļāvis panākt um, ap, appusēji pozitīvu rezultātu. Paldies par uzmanību, priekšsēdētāji! Un, nu, ja nu kādam būtu jautājumi, tad ar prieku uz tiem varētu atbildēt. Groškungs, lūdzu! Dank. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī transporta padomus priekšsēdētājiem. Liels paldies par jūsu stāstījumu un arī liels paldies jūsu līdzstrādniekiem, kas nevienmēr tajos vienkāršākajos apstākļos mēģināja izdarīt visu, eh, kas bija viņu spēkos. Uzskatu, ka devēja rakas ziņojums eh, mums ir tāds ļoti pozitīvs signāls. Vienkārši tāpēc, ka eh, ar šo ziņojumu mums radās iespējas un pēc tam arī apstiprinājums par to, ka tas, ko parlaments pieņem, uh, padomē ne tikai tiek pieņemts zināšanai, bet arī tiek ņemts vērā. Nevienmēr tā nu tas notiek, un uh, kopumā tā nevarētu teikt. Tas, protams, neatiecas uz jums kā uz prezidentūru, bet uz padomi kopumā. Mums ir radies iespējas, ka padome dažos jautājumos strādā ļoti lānu. Dažkārt uh, tā piekrīt mūsu mērķiem, izmanto ļoti daudz skaistus vārdus, bet īstenībā tiem neseko nekādi darbi. Ja es paskatos tagad uz visu šo lidojumu pakotni, uz trīs pabeigtajiem dosjē, mēs devām jums iespēju runāt tikai par vienu no šiem dosjē, un līdz ar to izskatās, ka mūsu ticamība īsti nav pārāk liela attiecībā uz vienoto gaisa tāpu. Tas, kas iepriekš tika pieņemts, tas, ko valstis ir teikušas par mērķiem, par videi draudzīgiem uzņēmējdarbībai, pateicīgiem un arī patērētājiem e, izdevīgiem e, priekšlikumiem, tad īsnībā šeit īpaši daudz nekas nav sasniegts. Es gribētu teikt sekojošo par cēlsceļu pakotni. Jūs noteikti sākāt darbu ar vissvarīgāko failu, proti ar tehniskajiem dokumentiem. Mēs saprotam, ka stāvstarpējā savietojamība tehniskā līmenī ir jāpanāk, savādāk mēs nevarēsim runāt par kopēju Eiropas tirgu. Atšķirības starp valstīm ir pārāk lielas. Taču jūs zinat, ka eh, šī pakotne paliek kā pakotne, un tā arī vajadzētu palikt kā pakotnē. Ja mēs vēlamies kaut ko svarīgu panākt, tad mums ir vajadzīgi pasažieri. Tas ir būtiski pilsoņiem, tas ir mūsu interesēs, un tieši tāpēc jums vajadzētu mūs atbalstīt, un vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šis ziņojums virzās uz priekšu. Es zinu, ka attiecībā uz pārbaudēm uz ceļa sarunas bija patiešām smagas. Es pateicos mūsu kolēģiem, kas uh, patiešām šeit ļoti atšķaidīja uh, šo situāciju. Spēles iespējas padomē bija patiešām ļoti ierobežotas. Tas, ko mēs šeit ieteicām parlamentā, eh, protams, arī balstījās uz ļoti pretrunīgām sarunām. Liels paldies par jūsu darbu, taču lūdzu ņemiet vērā manis teikto. Es uzskatu, ka padomē strādājot pie nākamajiem svarīgākajiem jautājumiem, mums ir vēl daudz, kas jādara. Mums vajadzētu veicināt to, lai Eiropa tuvojas pilsoņiem, un tieši tāpēc mēs vēlamies, lai jūs atbalstītu mūsu rīcības veidu. Alkadrāvī. Uh, uh, Paldies, uh, priekšsēdētājs. Arī gribētu pateikties ministra kungam par šo runu, slēdzot prezidentūru. Es. Uh, gribētu turpināt uh, Groša kunga teikto. Uh, tagad ir laiks pirms vēlēšanām un jāsaka, mūsu darbs būs nedaudz paralizēts, ņemot vērā to, ka mēs um, būsim paralizēti, mēs nevarēsim progresēt, tāpēc ir nepieciešams darīt daudz tagad un līdz šim. Un tāpēc ļoti žēl, ka atsevišķos punktos mēs neesam varējuši slēgt noteiktus dosie. Es šeit domāju par EMSA un par dzelzceļu paketi. Mēs bijām gatavi panākt vienošanos, bet uh, atrisinājums, atrisinājumu mums neizdevās panākt. Mums ir jāsarā saskaņā ar daudz gadu pro, programmu, jāņem vērā budžeta aspekti un jāsaka, ka pagājušajā nedēļā mēs pēc padoms konstatējām, ka dažos pat daudzos dosjē ir maz progress. Mēs esam daudz strādājuši ar lidostu jautājumiem, arī ar dzelzceļu, bet Eh, diemžēl, viss nav pabeigts. Mums ir ļoti daudz vēl ir jādara, lai mēs sakārtotu transporta politiku Eiropā. Un tas mums ir jādara mūsu kopīgiem spēkiem. Mēs uzskatām, ka padome eh, ir kolektīvs orgāns un ir skaidrs, eh, ka tā tas darbojas jau gadu garumā un tas ir zināms. Un transporta sektora ja mēs neizmantojam iespēju domāt ar Eiropas perspektīvu, tas ir ļoti nožēlojami un ļoti žēl, ka mums par to ir jāatgādina dažkārt. Mums ir jāprogresē ar visiem dosie. No manas grupas puses gribētu pateikties jums par paveikto. Mēs e, ļoti ceram, ka jūs konstruktīvi sadarbosties ar nākamajām prezidentūrām, lai tiešām patiesi kāds dosie pavirzās uz priekšu Mēsners kundze. Jā, fīndāk, jā, pūdēcinā, fīndāk. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies arī jums, ministra kungs, par runu. Nu, mans komentārs jāsaka lielā mērā sasauksies ar iepriekšēju runātāju teikto. Jūs jau varbūt būsiet pamanījuši, ka mēs kā parlamenta deputāti nākam no dalību valstīm. Mūsu partijas ir bieži vien pārstāvētas arī um, mūsu valstīs, valdībā, un parasti mēs esam nepacietīgi nu, saistībā ar mūsu valstu valdībām. Transporta jomā ir būtiski veicināt starpto, iekšējo un starptautisko tirgu, un pie tā mēs strādājam, un ir būtiski pie tā strādāt neatkarīgi no tā, kura prezidentūra sēž priekšsēdētāja krēslā. Nu, reizēm, protams, ir grūti um, izdresēt lauvas, ja to tā var teikt, uh, sēžot priekšsādātāju krāslā, jums jāpieturās pie sava mandāta. Un tā kā šī bija jūsu pirmā prezidentūra, tad visticamāk izaicinājumi bija vēl lielāki, jo jā, patiešām dosie bija krietni daudz, jo arī parlamenta sasaukums iet uz beigām. Nu, ir ļoti daudz uh, jautājumu, plašs klāsts, kurus vēlējām it kā izbīdīt cauri, tā teikt, kā jau minēja to iepriekšējie runātāji. Uh, lai panāktu, ka šie papīri, ka šie dokumenti nestāv vienkārši plauktā un neapput. Mēs vēlamies panākt progresu transporta jomā, tas ir visu Eiropas iedzīvotāju interesēs, tas nāks par labu arī iekšējiem tirgumu. Tas būtu tas pirmais komentārs. Jāsaka, es pati neesmu piedalījusies tik ļoti daudzās trialogu sanāksmēs, jo es vairāk strādāju kā koordinātori varbūt nepārzina pilnībā šo kopainu, tomēr, nu, kas attiec uz tehniskajām apskatēm, uh, tad um, šajā jomā bija um, visai tāda aktīvs darbs notika un aktīvas cīņas. Un man radās tāds iespējas, ka daudzi bija apmierināti ar mūsu panākto progresu. Mēs, protams, vēlamies nodrošināt augstāku drošības standartu drošībai uz ceļiem, tas ir svarīgi. Jā, arī mm, vienotās Eiropas debesis ir visai problemātisks jautājums, jo daudzas dalība, Eiropas Savienības dalībvalsts ir ko parakstījuši dažādas vienošanās, bet neobligāti plāno tās īstenot. Nu, var, ir jau, protams, sarežģīti, bet var jau būt, ka jūs kā mm, prezidentūra būtu varējis kaut ko pavirzīt uz priekšu. Reizēm šķiet, ka parlamenta deputāti ir ļoti nepacietīgi un bieži vien sūdzas par savām dalību valstīm, tomēr daudz kas ir atkarīgs no prezidentūras, vai progress tiek panākts vai nē. Transeiropas tīkli un um, Eiropas infrastruktūras savienošanas um, projekti pie tiem ir strādāts. Uh, pie tiem darbs ir pabeigts, tas ir ļoti svarīgi, protams, te ir skatīt parlamentā no 2000, kopš 2009. gada un nav jautājumu, kur da, mūsu politiskās grupas būtu tik ļoti sastrādājušās, savienojot Eiropu. Un tas, ka šis priekšlikums ir pieņemts, apstiprināts, nu, tas mums rada milzu prieku, nu, protams, ne jau visi elementi, ko mēs gribējām redzēt šajā priekšlikumā beigās tur parādījās, bet, nu, rezultāts kopumā, manuprāt, nav slikts. Es personīgi esmu strādājis pie jūras um, aprīkojuma direktīvas. Tas ir bijis visai sarežģīts likumdošanas priekšlikums, pārāk ilgi pie tā it kā gan nav strādāts. Tomēr arī tur bija vairāk problemātiski jautājumi, kur jūsu sarunu vedēji no padomes nevarēja mums um, ne, īsti piekāpties. Tas man šķiet nedaudz dīvaini. Es ļoti priecājos, ka mēs panācām vienošanos par uh, Eh, jūrniecības tēmu. Šeit es biju referente un mani tas patiešām priecē. Jūsu līdzstrādniece man šodien stāstīja, ka es eh, saprotu, ka padomē eh, šī vienošanās iespējams drīz tiks panākta, jebkurā gadījumā komisija padome ir gatavas, un es domāju, ka Eiropas interesēs šeit vajadzētu panākt vienošanos. Noslēgumā šodien mēs runājām par uh, infrastruktūru alternatīvām enerģijām. Tā bija pirmā viedokļa apmaiņa, tas bija pirmais trialogs, protams, ka te mēs visu nevarējām novest līdz galam, bet es domāju, ka eh, konstruktīvā gaisotnē dažus jautājumus mēs atr eh, atrisinām jau pirms uh, galīgās vienošanās. Es domāju, ka uh, šī padomas prezidentūra bija diezgan smaga. To zina visi, kas tajā līdzdarbojās. Senelovas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Tad, kad Lietuvas prezidentūra mūs iepazīstināja ar savām prioritātēm transporta jomā, šeit, transporta komitejā, tad Eiropas parlaments tikko, tik tikko bija nobalsojis par mandātu plenārsēdē, tātad uh, visu šī tehnisko apskašu pakotne, un es strādāju kā referente pie dosie par pārbaudēm uz ceļa. Mēs esam strādājuši ļoti smagi, lai Lietuvas prezidentos laikā mums izdotos panākt rezultāts. Mēs noturējām vairākas tehniskas sanāksmes, un beigu beigās tagad būsim uh, nonākuši un plānojam apstiprināt ļoti smagu un grūtu kompromisu, kur mums izdevās panākt. Man gan jāsaka, tajā pašā laikā man ir tiešām žēl, ka padome Lietuvas prezidentūras vadībā nepacēla augstāk mūsu ambīciju latiņu, jo, mūsuprāt, šis tiesība akts ir būtisks elements, lai nodrošinātu drošības ceļiem Eiropā. Es patiešām ceru, ka, nu, esam nonākuši visbeidzot pie kompromisa, un tas man tiešām iepriecinātu. Turklāt tas man nedaudz arī sarūktinātu vēl kādā jomā, kas ir saistīta ar drošību uz ceļiem. Jāsaka, ir vērojams zināms nesamī, nesamērīgums starp to no vienas puses, kādu progresu esam panākuši e-kolu sakarā, cik tālu ir ticis parlaments un cik tālu šajā pašā jomā ir padome jo padome šobrīd tikai pavisam lēnām, lēnām sāk darbu pie šiem priekšlikumiem. Un tad, kad nodosiet prezidentūras grožu saviem Grieķijas kolēģiem, vai jūs lūdzu varētu viņus nedaudz piebikstīt un ļaun mums ātrāk strādāt? Paldies, Kūna kungs, lūdzu. Dankā, Fozicin. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, Lietuvas prezidentūra izteikt komplementu par to, ko tā ir paveikusi transporta jomā. Jūs esat relatīvi neliela valsts. To varētu salīdzināt ar eh, Mecklenburgas priekšpamerānijas eh, federatīvo zem Vācijā. Lielās valstis, protams, izrādīja pretestību, to mēs zinām. Eh, ministra kungs, es domāju, ka vajadzētu šeit izteikt komplimentu jūsu līdzstrādniekam, kas darbojās augstā līmeņa darba grupā, kas patiešām iedziļinājās detaļās. Mēs runājām par pielikumu, kas eh, aptver 80 lapas, un mēs vienojāmies par minimālajām prasībām eh, kravas transporta līdzekļiem, traktoriem, piekabēm, motocikliem un tā tālāk. Protams, tas aptvēra garāku periodu līdz 2020. gadam, vismaz attiecībās motocikliem tā tālāk bet es uzskatu, ka mēs, jebkurā gadījumā šajā dosjē, uh, tehnisko apskašu pakotnē, kā jau teica Senelovas kundze un Tomaš, mēs šeit, jebkurā gadījumā, Eiropas iekšēnē esam vienojušies par minimālajiem standartiem, kas ir ļoti būtisks jautājums. Ja tie tiks ievēroti, tad darbnīcās un tehniskajās inspekcijās Es uzskatu, ka mēs būsim nodrošinājuši daudz augstāku satiksmes drošību Eiropas Savienībā, un tas noteikti ir jāatzīst tādām tranzītu valstīm kā Vācijai. Mēs teicām, ka Nīderlanda bieži vienē ar Eiropas priekškalā, ka tā viss ir nodrošinājusi, bet uh, ar austruma paplašināšanos šī situācija ir mainījusies, un tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai uh, šādas uh, smag, mm, augstas lietāmājums automašīnas tiktu pārbaudītas biežāk, lai notiktu vairāk kontrolas. Protams, šeit ir jāiekļauj arī privātās uh, mazās automašīnas. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit būt ļoti sensitīviem, jo tas attiecas uz visu Eiropu. Protams, mums ir jāturpina strādāt, taču es gribētu teikt, ka no jūsu puses šis uh, Mm, šie panākumi tomēr ir ievērojami. Paldies! Ministra kungs, vai es gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Paldies, priekšsēdētā, uh, godājumie parlamenta deputāti. Paldies uh, par uh, labajām idejām. Es teikšu atklāt, ka tad, kad es ierados šīs komitejas sanāksmi, uh, Es eh, necerēju, ka, ka kāds man iet piešķirs ordeni. Eh, tieši otrādi es arī pilnībā biju gatavs dzirdēt komentārus, ka mēs varētu strādāt ātrāk, varbūt vairāk eh, dosie varētu izskatīt, labāk rezultāti būtu varējuši būt. Es teikšu godīgi un atklāt, ka jūsu idejas ir pilnīgi pareizas un tās ir arī vadlīnijas man kā ministram. Mēs strādāsim arī tālāk trio formā ar Grieķijas prezidentūru, un šīs idejas man noteikti ļoti noderēs. Un tad vēl uh, šīs lietas, par kurām es runāju par prioritātēm šajā komitejā, jāsaka, ka mūsu prioritātes ir izpildītas. Mēs vienmēr varam gribēt vairāk, un tā tas arī ir. Galu galā tā jau virzās progresa bet nevienmēr mūsu rīcībā ir iespējas panākt kaut ko vairāk. Un es gribētu jums novēlēt visu to labāko nākamajās vēlēšanās. Mēs esam pabeiguši visu darbu, ko mēs plānojām un noteikti paveiktie darbi ļauj jums arī veiksmīgi kandidēt uz nākamo termiņu. Es vēlu jums veiksmi, vēlu veiksmīgu kandidēšanu. Uh, Un vēl es gribētu jums uh, arī apsveikt ar Ziemassvētkiem un jaunogad priekšsēdētāji. Es arī gribētu no savas puses novēlēt gan jums, gan jūsu ģimenei, gan visam jūsu personālam uh, jauks Ziemassvētkus un brīnišķīgu jauno gadu. Es ļoti ceru, ka mēs tiksimies vēl arī nākamajos uh, mēnešos, kamēr darbojas šis parlaments sastāvs, un liels paldies par šodienu, jauku Ziemassvētkus! un jums nelielu dāvaniņu arī lūdzu no Lietuvas prezidentūras puses. Liels paldies! New, like yeah, yeah. Tas laikam bū, būs man, mana jaunā kaklasaite. Liels paldies, brīnišķīgi! Okay, folks. Labi, un tagad es gribētu jums pastāstīt, ka nākamā sanāksme varbūt ļoti ātri. Jā, tā kā mums šodien ir tāda īpaša diena, un esmu vedis sarunas arī ar pārējiem ēnu referentiem, es gribētu pateikties visiem, kas mums palīdzēja šodien sagatavot tādu saskaņotas balsošanas sarakstus, tātad visiem darbiniekiem un arī sekretariātam. Pēdējās dienās ir paveikts milzīgs darbs, un es eh, gribētu arī visu kolēģu vārdā teikt, ka uh, eh, šīs darbs nu dien bija īpašs, un vēlreiz liels paldies! Paldies, Maķie! arī no personāla un caur sekretariātu, un arī gribu pateikties uh, mūsu mm, papīru organ, dokumentu organizētājiem un arī tulkiem. Es gribētu tātad atkārtot arī pateicības vārds no savas puses pilnīgi visiem. Mēs esam pastrādājuši, nostrādājuši līdz galam. Uh, un arī mēs esam izskatījuši mūsu darbus un 9. janvārī pulksten 9. atkal tiksimies. Eh, es vēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus un lieliski sagaidīt jauno gadu, brīnišķīgs jaunais gads, arī eh, priekšstādātais sveic svētkos tulkus, gan tulkus, gan tulku ģimenes, un Un redzēsimies tagad 2014. gadā pēdējo šā parlamenta mandāta mēnešos. Un visi cilvēki, kas skatās mūsu internetā, es arī gribētu nodot jums sveikas. Man ļoti bieži cilvēkus šos aizmirstam. Arī jums, kas klausās mūsu internetā, visiem ļoti jauku Ziemassvētkus. Es zinu, ka jūs ļoti uzmanīgi sekojat mūsu sanāksmēm. Un arī tiksimies jaunajā gadā. Līdz ar to sanāksme ir slēgta.